going now. Ladies and gentlemen, good afternoon. Dāmas un kungi, labdien visiem! Es gribētu jums varbūt atgādināt un atgādiniet, atgādiniet pārējiem, kas ierodas uh, zālē vēlāk, ka mums būs šo pēcpusdienu Uh, balsošanu, un tie, kam nav vēl balsošanas kartes, varētu parūpēties, lai viņiem tās būtu, vismaz tad, kad būs jābalso. Uzreiz to atgādinu jau. Pirmais darbkārtības punkts ir darbkārtības pieņemšana. Ja nekādu iebildumu nav, tad uh, tā ir apstiprināta. Paldies! Priekšsādātāji paziņojumi. Pirmkārt, gribētu paziņot, ka tulkojums uh, šodien nav pieejams horvātu un gēlu valodā, un arī pieņemiet zināšanai, ka ITEK ģenerāla direktorāta inovāciju dienests, es starp citu izlasīju šo teikumu trīs reizes, lai saprastu, par ko te ir runa, tātad ITEK ģenerāla direktorāta inovāciju dienests varētu, uh, gribētu eksperimentēt ar uh, re, augmented reality scenārijiem. Un tāpēc šīs komitejas sanāksmes laikā notiks 360 grādu filmēšana. Uh, Es ceru, ka tas jums vairāk vai mazāk ir skaidrs. Politiskā uh, uh, izpratnē man patiktu, ja būtu tāda šaurāka leņķa filmēšana, bet es domāju, ka tas viss ir saistīts ar mūsu sanākšņu pārraidi. Tātad pieņemsim, ka mēs šeit esam drošās rokās, un ja būs kāds problēmas, tad vērsīšos pie jums. Otrakārt, uh, Juliana Kinga. Uh, Uh, uzklausīšanu kā uh, komisāru kandidātam drošības savienības jautājumos. Uh, tātad um, es varu jums pateikt, ka viņš būs droši vien nākamais apvienotās karalistas komisārs. Tātad gribu informēt jūs par to, ka uh, Julian Kinga uzklausīšana notiks 12. septembrī. Tā ir nākamā pirmdiena Strasbūrā. Un šī uzklausīšana notiks uh, no septiņiem līdz desmitiem vakarā, diezgan vēla šī sanāksme būs, un koordinātori tad tiksies uh, nākamajā rītā, 13. septembrī, lai novērtētu šo uzklausīšanu un uh, lai parlamenta priekšsēdētāju, komitejas priekšsēdētājs varētu informēt par to, uh, kā varētu pieņemt lēmumu vai pieņemt lēmumu tajā pašā uh, nedēļā plenārsēdē. Tas ir diezgan uh, īsts termiņš, bet es ceru, ka jūs iesniegsiet un sagatavosiet vajadzīgos jautājumus šai uzklausīšanai. Nākamais punkts - atbalstajam, jāatbalsta ir koordinātori ieteikumi par iet, referenti iecelšanu. Sargentīnī kundze ir iecelta, izvirzīta par referenti uh, ziņojumam eh, parlamentu un padomes direktīvas priekšlikums, ar kuru groza 2015-849 direktīvu par eh, finanšu eh, sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu naudas atmazgāšanai un terorismu finansēšanai. Tā ir direktīva 2009-101 EC. Pajons kundze ir iecelta par referenti ziņojumam par uh, standartu regulējumu eh, trešo valstu valsts piedarīgajiem vai bezvalstniekiem, eh, piešķirot viņiem eh, starptautiskās aizsardzības personas statusu un aizsardzības kritērijiem. Marais kungs, kā priekšsēdētājs vienkāršotos procedūras 50. panta izpratnē ietvaros, ir izvirzīts par referentu attiecībā uz nolīgumu par strateģisko sadarbību starp um, valsts drošības ministriju uh, Ķīnas tautas republikā un Eiropolu. Ferāras kundze ir izvirzīta par referenti uh, priekšlikumam par uh, regulu, kas izveido vienotu patvērumu procedūru Eiropas Savienībā un atceļ direktīvu 2013-32 EU. Uh, un Sofija Intvelde ir izvirzīta par referenti priekšlikumam par direktīvu par uh, uzņemšanas apstākļiem, grozot uh, direktīvu 201333 ES, eh, kas nosaka standartus, ar palstoties uz kādiem tiek pieņemti pieteikumi starptautiskajai aizsardzībai. Un tagad uh, atzinumu sagatavotāja Milnārs kundze būs atzinuma sagatavotāja uh, attiecībā uz noteikumiem, ko nosaka dalībvalsts attiecībā uz audiovizuālajiem uh, plašasiņas līdzekļiem, ņemot vērā tirgus realitātes izmaiņas. Pagazur Tonda kundze Eh, būs eh, atzinuma sagatavotāji par eh, likumdošanas pasākumiem, lai aizsargātu trauksmes cēlājus, kas rīkoja sabiedrības interesēs. Vai lūdzu komiteja varētu atbalstīt šos koordinatoru ieteikumus saskaņā ar 205. reglamenta pāntu, un šie ieteikumi tika pieņemti 2016. gada 6. jūnijā. Paldies! pirms brīža atgādināju jums, ka jums būs vajadzīgas balsošanas kartes. Šodien 17.30 būs balsošanas sesija un, protams, tad šos jautājumus skatīsim šajā noteiktajā laikā. Tagad pāriesim pie trešā darbkārtības punkta, kas attiecas uz Eiropas Savienības kriminālās krimināla tiesību sādarbības eh, aģentūru, jeb Eirojust, kā mēs to pazīstam. Un tagad uzklausīsim 2015. gada eh, ziņojumu, eh, ko sniegs Konings kundze, kura ir Eirojust priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, Konings kundzes prezentācijai, protams, būs sakos arī viedokļu apmaiņa. Lūdzu, kundze, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji godātās dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Man ir liels gods jums eh, prezentēt eh, Eirojust aktivitāšu ziņojumu par to, ko esam darījuši 2015. gadā. Es sākumā gribētu uh, pateikties uh, visiem Eirojust darbiniekiem, vairāk kā 350 cilvēki tie ir, kas pagājuši gadu ir ļoti aktīvi strādājuši, lai cīnotos pret organizēto noziedzību un uh, efektīvi ir arī strādājuši. Es šo uh, ziņojumu prezentēju darbiniekiem pirms vasaras pārtraukuma, lai uh, izteiktu viņiem atzinību un arī motivētu uh, viņu staupības un krīzes apstākļos, uh, kad saskaramies ar tik uh, daudziem bezprecedenta gadījumiem, uh, draudiem, uh, drošības un citos uh, kontekstos, uh, un tāpēc ik pa laikam ir uh, labi izvērtēt situāciju, lai zinātu arī, kā rīkoties nākotnē. Tāpēc paldies visiem, kas ir palīdzējuši eiro just mūsu darbā. Un nākamajā slaidā mēs redzēsim, ka skaitļi runā paši par sevi. 2015. gadā mums ir bijis vairāk kā 23% pieaugums runājot par uh, izskatāmajām lietām, salīdzinot ar 2014. gadu. 2015. gadā mēs esam skatījuši 2214 lietas. Tas nozīmē, ka eiro jūs var teikt, ka uh, tā pakalpojumi ir nepieciešami, atzīti, tiek novērtēti un ka Vienīgais eh, bažas, kas mums ir, ir eh, kā eh, izdarīt vairāk ar mazāk līdzekļiem, jo šī tendence, kas ir 2015. gadā konstatēta, turpinās arī šogad. Un nav iemesla, nav pamata domāt, ka noziedzība samazināsies turpmākajos gados tieši pretēji. Un nākamajā attēlā ir skaitļi un fakti par 2015. gadu, kā jau teicu, mēs esam skatījuši vairāk kā 2200 lietas. Trešo valstu iesaiste ir diezgan būtiska, vairāk kā 298 lietās ir iesaistīts trešās valstis, tur ir runa par tieslietu sadarbību, uh, koordināciju un nešaubīgi, un tas ir ļoti nozīmīgi, redzams arī skaitļos, eh, ir trīs eh, galveno veidu noziegumi, kas parādās mūsu skaistos - terorisms, nelegālo imigrantu kontrabanda, arī cilvēku kontrabanda un eh, kontra, korupcija un noziedzība organizētās grupās un arī citas aģentūras jums droši vien to ir teikušas pēdējos uh, Eh, mēnešos, ka tas viss eh, parādās arī mūsu darbā, mūsu eh, datos un skaitļos. Galvenā Eirojusta aktivitāte ir koordinatoru sanāksmju tikšanos organizēšana, uh, Mums ir vairāk kā 270 šādas sanāksmes bijušas, un ja mēs šo skaitli salīdzinām ar iepriekšējā gada skaitļiem, tad eh, te mēs redzam gandrīz 40 eh, procentu pieaugumu, un tas tiešām ir eh, satriecošs rādītājs. Tas nozīmē, ka aizvien vairāk prokuroru, tiesnešu, policistu ir gatavi ierasties Hāgā, sadarboties ar saviem kolēģiem, um, iesaistīto dalībvalstu kolēģiem. Uh, Un uh, viņi tiešām redz, ka uh, šai rīcībai ir pievienotā vērtība. Mums ir jārīkojas un jārēģē ātri un nedrīkst uh, šķērdēt laiku. Mēs redzam, ka šīs koordinācijas uh, sanāksmes ir izmantotas, lai izveidot stratēģijas, lai uh, veidot šīs te operacionālās dienas, un šeit mēs redzam ātru uh, reakciju. 2015. gadā mēs arī esam organizējuši 13 koordinācijas centrus. Es runāšu par galvenajām prioritātes jomām. Viens no galvenajiem uh, koordinācijas centriem ir uh, uh saistīts ar uh, uh, terorismu apkarošanu um, pirms uh, terora uzbrukumiem Parīzē. Uh, Un mums ir izdevies novērst terora aktus, eh, izmantojot tikai eh, tieslietu iestāžu sadarbību. Ir eh, bijušas vairāk kā simts uh, kopīgās izmeklēšanas komandas, jeb JIT, uh, un esam atbalstījuši vairāk kā 68 kopīgās eh, izmeklēšanas komandas. Um, tur ir ātra uh, reakcija, komandas darbs un um, pilnībā tiek ievērots tiesiskums un pamatiesības. Eiropas uh, eh, arestu orderis ir uh, darbojies ļoti veiksmīgs, veiksmīgi, ir bijušas vairāk kā 292 eh, lietas reizes, kad ir izmantoti Eiropas arestu orderi, un uh, budžets 2015. gadā mums bija 33,818 miljoni. Tas izklausās daudz, bet patiesībā tas nemaz nav tik daudz, un tas ir pilnībā arī ieviests. Uh, ieviešanas procents ir 99,86%. Ja pārējām uz nākamo attēlu un paraugāmies ar palielināmo stiklu uz noziedzību, tad mēs redzam, ka tas, ko mēs piedāvājam, ir tieši tas, kas ir nepieciešams, nepieciešams dalību valstu tiesību sargājošajām iestādēm. Mēs viņiem palīdzam izveidot stratēģijas, pātrinām eh, arī eh, tiesiskās palīdzības procedūras, palīdzām eh, valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis un ar kurām kontakti nav tik vienkārši jo ir vajadzīgi kontakti, kas ir uzticami ar pareiziem cilvēkiem, un tas ir ļoti svarīgi. Rietumbalkāna, Turcija, Āfrika, Tuvie Austrumi, Tās ir tās vietas, kur uh, mums ir jāveido uzticams un konstitucionāls attiecības ar mūsu partneriem. Un mēs redzam arī, ka mēs esam atkarīgi no tieslietu iestāžu pieprasījumiem dalībvalstīs, un tikai tad mēs rīkojamies, un šie pieprasījumi, protams, ir ietekmējuši um, mūsu darbību, un, protams, tas eh, izriet no tā, ka dalība valsts saskars ar dažādu veidu noziegumiem, terorismu um, un uh, citiem noziegumiem, un tas ir nebijušā apmērā. Mēs redzam, ka eh, dalība valstis bieži vien pašas netiek galā ar um, migrācijas plūsmām, un uh, visas uh, dalībvalsts saskaras ar nelegālo ieceļotāju kontrabandu. Uh, un arī uh, ārvalstu teroristi, kaujinieki. Uh, tā ir problēma daudzām dalību valstīm, un uh, mēs uh, redzam, ka uh, ir arī cieši saikne ar digitālo pasauli, ko noziedznieki daudz un plaši izmanto, tāpēc mums ir jāvāc uh, taustām pierādījumi. Uh, jācīnās ar dažādām problēmām, kas saistīts ar jurisdikciju nesaskaņotību un tā tā. Mēs arī sekojām uh, nesenajiem uh, rīcības plāniem un uh, darba kārtībai padomē. Ar lielu interesi sekojām, kas tur tiek pieņemts. Bija padomu secinājumu un ziņojumus par 2015. gadu, un tur visur ir teikts, ka ir eh, jāfokusējas uz eh, terorismu, eh, kibernoziedzību un nelegālo imigrantu kontrabandu. Tās ir trīs galvenās jomas. Protams, ir arī vēl krāpniecība, naudas atmaskāšana, ir tādi cilvēki, kas no korupcijas iegūst milzīgus ienākumus, un to visu arī nevar atstāt no, novārtā, jo šie noziedzības veidi arī eh, var būt tieši vai netieši saistīti ar šīm trim prioritārijām jomām, kurās ir visvairāk noziegumu, un tas jāņem vērā mūsu eh, darbībā. Un eh, runāt par šo attēlu mēs 2015. gadā trešo reizi pēc kārtas eh, fokusējāmies galvenokārt uz eh, ārvalstu terorisma eh, kaujiniekiem. Mēs bijām iesaistīti Parīzes un citos terora notikumu izmeklēšanas gadījumos. Mēs tiešām bijām jau no paša sākuma iesaistīti šajā izmeklēšanā, un mēs turpinām šo darbu, arī izmeklējot Briseles un citus eh, teroru uzbrukumus. Mēs eh, jau pirms desmit gadiem izveidojām neformālu pretorismu eh, prokuroru tīklu, kas ir neformāls tīkls, bet tas ir bijis veiksmīgs un vismaz reizi gadā notiek tikšanās un uh, tiek uh, ziņots par to, kas ir uh, apgūts no jauna, kāda ir labākā prakse. Uh, un uh, ir um, uh, spriedumu monitorings terorismu jomā, un mēs dalāmies pieredzē par to, kas darbojas, kas nedarbojas, kā var panākt ātrus rezultātus un kā var ātri cīnīties ar problēmām krimināla procesos. Ļoti augstu tiek uh, novērtēti uh, Eh, arī šie padomi eh, pretterorismu lietās. Mēs redzam, ka eh, noziedzība mazinās dažādos Āfrikas reģionos, bet situācija attīstās un terorisms parādās citur. CBRNE rokas grāmata ir bijusi ļoti vērtīga, kur ir runa par kodolu aktivitātēm, teroristu un noziedzības aktivitātēm. Un mēs sekojam visām šīm attīstībai, kas notiek pagājuši gadu Mēs Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministriem iesniedzām mūsu galvenās atziņas par to, kā vislabāk ir eh, cīnīties pret um, šiem te ārvalstu kaujiniekiem terorismu ziņā. Par to runājam arī šogad, eh, jūnija beigās, eh, kopā ar mūsu pretterorismu prokuroriem mēs apspriedām uh, jaunus eh, svarīgus jautājumus, un šis ziņojums arī ir eh, tiks iesniegts novembrī, un to mēs vēlāk prezentēsim. Tātad šis eh, darbs turpinās. Ja mēs zinām, ka draudi ir nopietni, ka tie joprojām pastāv, un ka mēs nevaram vienkārši apstāties pie sasniegtā un necīnīties vairs. Tā vienkārši šī cīņa turpinās. Uh, Arī kibernoziedzības apkarošana ir uh, tikpat svarīga. 2015. gadā mēs esam iesaistījušies eh, ļoti augsta uh, līmeņa, esam iesaistījuši ļoti augsta līmeņa prokuroru, um, kurš strādā EC3 kibernoziedzības centrā un informē Eirojust un 28 nacionālos kontaktpunktus. Mēs arī um, pārliecinājām ASV nosūtīt uh, specializētu ASV uh, prokuroru, jo daudz pierādījumu ir atrodama ASV, un atkal mums ir uh, vajadzīga rīcība, ātra reakcija, un um, tas uh, mums palīdzēja. Mums bija arī vēl viena tikšanās, kur specializētie pr prokurori tikās, un um, mēs aizvien vairāk jūtam, ka ir vajadzīgs uh, um, kibernoziedzības prokuroru tīkls, un jūnijā tika lēmts par to, ka jāizveido šāds tīkls. Eirojust uh, uh būs. Uh, jāpaplašina mūsu darbība, sadarbojoties ar 28 dažādajām iestādēm, kas saskars ar bezprecedenta kibernoziedzības aktivitātēm. Un tagad runāsim par kriminālu procesiem Tātad šeit ir runa par nelegālo imigrāciju ne tikai šajos karstajos punktos un tajās valstīs, kur ierodas bēgļi. Mēs visās valstīs esam dzirdējuši par 2015. Eh, gada eh, augustā eh, atrasto smago automašīnu, kur bija 71 nogalināts cilvēks. Mēs esam sadarbojušies ar Austriju, Bulgāriju, Ungāriju un Vāciju. Tāpēc, kāpēc tad viss šīs valstis, šī automašīna tika atrasta Austrijā, bulgāru šoferis bija un organizatori bija Ungārijā un mērķis bija Vācija. Un, Tas arī nebija ne pirmais, ne pēdējais šāds brauciens, kas bija plānots, un uh, tas vienkārši uh, sarežģīja visu šo juridisko darbu, jo bija iesaistītas uh, dažādas puses un bija jābeidz šī krimināla izmeklēšana, kas bija jau uzsākt pēc pirmās, otrās, trešās noziedzīgās aktivitātes. Tātad tas ir kaut kas tāds, par ko jūs esat dzirdējuši, bet mēs esam arī saskārušies ar daudziem citiem nelegālās imigrācijas tīkliem. Uh, un eh, arī strādājuši pie tā strateģiskā un taktiskā veidā. Mums ir sniegts atbalsts arī šiem tā sauktiem karstiem punktiem, Grieķijas un Itālijas kolēģi. Esam strādājuši pie tematiskās uh, darba grupas, runājot par eh, nelegālo imigrantu kontrabandu. Un mēs uh, skatām šo jautājumu strateģiski. Kā tad ar uh, krimināla noziedzības atbildību šeit. Kas tad tas ir? Vai tā ir organizētā noziedzība, kā tas tiek skatīts dažādās valstīs, kādi ir sodi, kā tiek vākti pierādījumi, kā tad ir ar pierādījumiem, kas tiek ievākti no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, kādi soļi ir jāspēr, lai uh, savāktu vairāk uh, nopietnus pierādījumus no Rietumbalkāniem, Turcijas un Āfrikas valstīm. Uh, Un runājot arī par cilvēku kontrabandu, esam turpinājuši strateģiskās sanāksmes ar specializētajiem prokuroriem un esam sagatavojuši mūsu uh, galveno uh, ziņojumu. Really uh. Mēs pārējām pie nākošā attēla. Tas ir ļoti svarīgs. 2015. gadā Mums bija jāstrādā ar 39 kontaktpunktiem, kur atrodas viscaur pasaulē. Šobrīd, šogad, tādu ir ap 40, pievienojusies ir Meksika. Tas nozīmē, ka mēs caur vienu kontaktu punktu reģionā saistīties ar attiecīgajām reģionālajām lēmējiestādēm. Mēs turpinām nu, slēgt tiesiskās sadarbības līgums, mēs tādus esam parakstījuši ar Melnkalni, Ukrainu un eh, gaidām, kad stāsies spēkā. Eh, sadarbība ar trešajām valstīm. 2015. gads bija arī gads, kad mēs piesaistījām mūsu šveiciešu kolēģus. līdz ar Norvēģu un amerikāņu kolēģiem, kas ir ļoti būtiska pievienotā vērtība mūsu darbam. Mēs redzam, kā ir pieaugusi sadarbība ar šīm valstīm, piemēram, terorisma apkarošanas lietās. Es jau norādīju, ka pirms novembra Parīzes uzbrukumiem bija izveidots koordinācijas centrs un mēs esam uzsākuši organizēt koordinācijas sanāksmes Un pateicoties Šveices un Norvēģu kolēģu sadarbībai mēs varējām izvirzīt apsūdzības vairākām konkrētām personām. Kā jūs redzat, tas ir e, devis taustāms rezultāts. Un tagad mēs pārējām pie pēdējā attēla, kas ieskicē organizācijas turpmākās attīstības tendences. Mēs esam pie šīs sadarbības tīkla ar kontaktpunktiem strādājuši jau labu laiku, un mēs sadarbojamies ņemot vērā nostraustās prioritātes, un mēs redzam, ka eh, padomas secinājumiem eh, sekošana notiek gan dalībvalsts līmenī, gan Eirojust līmenī. Mēs sagaidām, ka tiks koriģēta attiecīga likumdošana Un varu piebilst to, ka pēc Eiropola regulas, kas risina līdzīgus jautājumus, kā mēs, Eiroķust būs integrāla un vitāla sadaļa drošības ķēdē, kas ir vajadzīga Eiropas Savienībai, lai varētu nodrošināt drošību un arī jānorāda, ka visās apkarojot jebkur veida noziedzību Eiropol un Eirojust strādā pie šiem jautājumiem. E, Daudzgad stratēģijā 16. līdz 12. gadam mēs koncentrējamies uz operatīvo darbu ar lietām, uz uh, organizācijas attīstību, un mēs esam izveidojuši šī operatīvo centru, un mēs var, darīsim vairāk, un ja mūsu rīcībā būs budžets un resursi, tāpat arī mums ir nepieciešami pareizi instrumenti e, jurisdikcijas jautājumos, pierādījuma savākšanas jautājumos un citos jautājumos, kas ir nereti tīri juridiski rakstura, un mēs vēlamies turpināt strādāt augsti profesionāli, elastīgi un orientēti uz klientu, jo mēs arī vēlamies atbalstīt, eh, palielināt atbalstu valstu prokuratūrām. Tāpat Mēs plānojam pārcelšanos uz vienotāju. Šobrīd mēs esam sadalīti divās, kas nevienmēr atvieglo darbu pārvaldību. Un pēdējā attēlā mēs redzam, ka Eirojust budžeta projekts I parāda to, ka izdarīt vairāk ar mazāk iespējām var kļūt eh, apgrūtinoši. Mēs esam saskārušies ar pieaugošu risinamo lietu skaitu, eh, nav bijis operatīvā budžeta palielinājuma 2016. gadā, mēs esam saņēmuši atbalstu no institūcijām, bet arī atgādinu, ka mēs esam vitāla, neatņemama drošības pasākumu ķēdes sastāvdaļa. Un, ja e, no pārkāpumiem neseko konkrēti signāli, tādi kā apsūdzību izvirzīšana, tad mēs varam palaist garām iespēju pabeigt darbu pie mūsu drošības ķēdes. Mēs redzam, ka lietu skaits pakāpeniski pieauga. Tomēr operatīvais budžets pieaudzis nav. Turklāt ir eh, operatīvās eh, darba vietas samazinātas par pieciem postiņiem, un tas mūsu izpratnē ir dramatiski un eh, pārvaldot organizāciju. Labā veidā es vēlos ziņot, ka Eiropas eh, pilsoņu interesēs tas nevar būt pieņemami, jo uz mūsu pleciem gulstas ļoti liela darba daļa. Eh, tomēr labā vēsts ir tās, ka mums ir bijis atbalsts gan no um, Eiropas parlamenta puses, eh, grozot budžetu, mēs lūdzam papildus 3 miljonus. Mēs nevēlamies kļūt par lieliem tērētājiem, bet mums eh, būs jāpārceļas no vienas ēkas uz citu, un tas nozīmē, ka uz zinām laiku mums vajadzēs nodrošināt drošības pasākums trīs ēkās. Turklāt eh, visās no tām ir jābūt ļoti augstam drošības līmenim. Tāpat arī e, mums ir jādomā par nākotnes izaicinājumiem. Un tāpēc tas ir nopietnas aicinājums no manas puses attiecībā uz budžetu projektu. Es Tāpēc norādu, ka situācija šobrīd budžetiņā ir nedaudz dramatiska un mēs esam daudz izdarījuši, bet ir jādara vēl vairāk. Paldies liels par šo visaptverošo un ilustratīvo prezentāciju. Un tagad mēs pāriesim pie um, viedokļa apmaiņas. Es um, gribu pieminēt jūsu metaforu par vētru ūdens glāzē, kas angliskojot varētu būt nodēvēta par vētru teistase. E, bet tagad, kurš vēlētos izteikt komentārus par tikko dzirdēto? Grīzveks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. E, paldies direktorai par sagatavoto prezentāciju, kas bija ļoti a, a, e, konkrēta un kurā ir izklāsts par dokumentiem, kurus mēs sagatavojam 2015. gada gaitā. Mēs Eh, redzam un apsveicam atrisināto lietu skaitu un arī aicinājumu pēc eh, atbalsta dalībvalstīm Eirojustam, kā arī to, ka mm, aģentūra ir apliecinājusi savu noderīgumu. Jūs eh, arī pasvītrojāt, un mēs esam pārliecināti par to, ka šis rīks ir strateģisks elements, ņemot vērā šī brīža aktualitātes dalībvalstīs un Eiropas telsās, un ir laba patiesa reakcija, turklāt koordinēta attiecībā uz šo visai dramatisko situāciju, ar kuru mēs saskarāmies visās dalību valstīs un it īpaši manā valstī Francijā. No manas puses viens komentārs un trīs jautājumi. Komentārs attiecībā uz jūsu noslēgumā sacīto par budžeta aspektiem. Naudas līdzekļu ziņā. Un jūs pirms pāris dienām paudāt šīs bažas un pagājušās nedēļas balsojumā par budžeta aspektiem attiecībā uz Lībiju komiteju. Mēs ieguvām vairākumu, lai atjaunotu budžeta summas un finansējumu, kas ir nepieciešams jums, bet mēs šajā pasākumā neesam vieni paši un varam cerēt, ka arī budžeta komiteja atbalstīs šo grozījumu, bet vismaz jau Libe komitejā šis etaps ir noiets, lai tas, lai parādītu jums to, ar cik lielu izpratni mēs izturamies pret jūsu vajadzībām. Tagad trīs īsi jautājumi. Jūs. Uh, E, savā prezentācijā vairāk kārt atsaucāties uz to, kas ir jūsu darba pašā centrā, un tā ir informācijas apmaiņa. Nav neviena paša sanāksme vai teksts, kur šis aspekts tiktu pa, pasvītrots. Un pirms diviem gadiem informācijas ziņojumā par Eirojust Francijas biroju darbību mēs uzzinājām, pirms diviem gadiem, tātad, ka informācijas apjoms, ko iesniedz Eirojustam eh, Francijas eh, apelācijas tiesas, tādas ir 36 skrītas, un eh, tikai viena no apelācijas tiesām iesniedz informāciju Eirojustam. Es pieļauju, ka citās valstīs situācijas var būt līdzīgas vai identiskas. E, mans jautājums ir, vai šī situācija ir uzlabojusies Francijas e, gadījumā, vai šis komunikācijas un informācijas trūkums, kas ir pašā centrā cīņai pret terorismu, e, ir atrisināts, vai šis trūkums jau pieder pagātnē. Tālāk mans otrais jautājums vēl aizvien attiec uz informācijas apmaiņu, bet šoreiz citā aspektā, jo mazliet kā Rubika klubā šī mm, problēma ir visu problēmu pašā centrā, un vai pastāv optimāla aprite informācijai attiecībā uz dalībvalstu piekļuvi Eirojust eh, informācijai un caurē CMS sistēmu. Jūsu ziņojuma sagatavošanas laikā tikai trīs dalībvalstīm bija piekļūts MS. Tas nozīmē, ka vairāk nekā pusēji dalībvalsts nav piekļuvis informācijai par izmeklēšanām, kuras notiek. Vai es kļūdos, vai situācija ir atšķirīga? Un visbeidzot, trešais jautājums. Jūs uz to daļēji jau atbildējāt tikko savā pre prezentācijā, un tas attiec uz sadarbību. Jūs teicāt 43. valstīm pasaulē. Manuprāt, kā ir ļoti nozīmīga un vajadzīga sadarbība. Un pēdējā sanāksmē kopā ar jums mēs runājām par sadarbības nolīgumu, kas tika apstiprināta 2007. gadā. Un tika pausta vēlēšanās uzsākt eh, sadarbību ar Albāniju, Bosniju, Hercegovinu, Izraelu, Serbiju, Turciju, Brazīliju, Kolumbiju un Meksiku. Es nepieminēju šobrīd Gruziju, eh, tūlīt beigšu savu stāšanos priekšsēdētāji, bet vai ir panākts ievērojams progress attiecībā uz šīm trešajām valstīm un sadarbību, jo tā ir pilnīgi steidzama. Es domāju konkrēti šajā gadījumā Serbiju un Albāniju. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącej za e, sprawozdanie. Džadoskis. Paldies, priekšsēdētāji! Jūsu ziņojums par Eirojusti ir ļoti nozīmīgs. Eirojusti ir būtiska sadarbības uh, platforma. Un runājot par jūsu pieminētajām budžeta problēmām, mēs uh, Eh, padziļināti analizēsim situāciju attiecībā uz budžetu projektu, un es gribētu uzdot jums jautājumu, kāds ir jūsu viedoklis pār pieņemtajiem eh, noteikumiem dalībvalstīs attiecībā uz eh, cīņu pret terorismu un cilvēktirzniecību? Nākošais jautājums. no manas puses ir, vai jūs uzskatāt, ka Eirojust ir pārskatījis savus krimināla atbildības noteikumus un vai ir minimāls efektivitātes līmenis attiecībā uz kriminālu uh, atbildību. Pēc necenajiem teroristu uzbrukumiem bija franču beļģu diskusija par informāciju un atbildību attiecībā uz terorisma apkarošanu. Vai jūs eirojust iekšienē esat veikuši šādu analīzi par kriminālām procedūrām, kam būtu jābūt vienam no uh, pamatrīkiem apkarojot terorismu? Un arī kāds ir jūsu vērtējums esošajiem kriminālajiem un citiem juridiskiem noteikumiem attiecībā uz cīņu pret terorismu. Tālāk par eh, cilvēku tirzniecību runājot. Vai jūs esat, vai jūs sagaidāt korekcijas mūsu juridiskajās sistēmās? Eh, un grozījumus direktīvai eh, terorismu apkarošanai, kas būtu ļoti efektīvs rīks. Paldies, nākošais runātājs e, deputātē Galmeša. Paldies e, par sagatavoto ziņojumu, Konīgs kundze. Bet Eh, norādu, ka šis ziņojums attiec uz 15. gadu, un mēs jau tuvojamies 16. gadu noslēgumam, tāpēc es gribētu eh, izmantot iespēju uh, iestrādāt ieteikumus nākotnē, un kas, uh, tam, kas ir, ir noticis 16. gadu laikā, un kas būtu būtisks 17. Tā kā jūs pasvītrojāt to, cik. Nu, nozīmīgi ir kļuvuši noziegumi cilvēku tirzniecības e, sakarā. Kādi būtu jūsu ieteikumi dalībvalstīm un parlamentam? Vai tas nav saistāms ar to faktu, ka Eiropas Savienība nav izveidojusi legālus ceļus, lai nodrošinātu bēgļiem un migrantiem iespēju iesniegt pieteikumus, tāpēc cilvēkiem vienīga alternatīva ir uh, E, nodot sevi cilvēku kontrabandistu rokās, riskējot ar savu dzīvību, un tāpēc mēs beigu beigās atbalstām cilvēku tirzniecības biznesu. Vai jums būtu savs viedoklis šajā sakrā? Es to gribētu dzirdēt. Un tagad pievēršoties e, jūr legālajai kontrabandai, kas notiek ar Eh, korumpētiem naudas atmazgātājiem, eh, ko īsteno mūsu pašu valdības eh, piemēr, gadījumos, kad notiek krimināla izmeklēšanas. Tādi gadījumi ir Maltā, tādi gadījumi manā valstī Portugālē, kad bijušā kabineti iekšlietu ministrs atrodas izmeklēšanā, bet robežu kontroles vadībā un notariāta vadība Eh, eh, at, ir ar atbalstu Tieslietu ministrijā. Tas eh, parāda to, ka organizētā noziedzība tiek importēta Eiropas Savienībā, naudas atmazgāšana. Tas viss notiek pilnībā slepenībā, jo lēmēji iestādes atsakās nosaukt vārdus, kam ir izsniegtas šīs zelta vīzas uh, ar uzturēšanās atļaujām. Vairākas izmeklēšanas ir īstenots ar Eirojust atbalstu, un šeit ir starptautiska un Eiropas uh, saikne, bet tālāk par naudas atmazgāšanu. Vai jūs uzskatāt, ka E, FIU ir pietiekami aprīkots, e, lai cīnītos pret šo problēmu. Jau 2015. gadā pamatlīdzekļu atgūšana un problēmas, kas ir identificētas, ir tikušas pārvarētas. Un visbeidzot, jā, bez tam Panama papers. Mēs esam uzsākuši savu e, izmeklēšanas komisijas darbu, bet un vairākas valdības ir e, skaidri iejaukta šajos darījumos. Tālāk par terorismu runājot. Manuprāt, te Eirojust ir viena no institūcijām, kas aicināja atbalstīt Eiropas PNR. E, kāds ir jūsu uh, vērtējums, kā tas palīdzētu jums darbā. Es uzdodu šo jautājumus tāpēc, ka es e, saskatu lielus trūkumus PNR ziņā, es to atbalstīju. Es nesen dzirdēju, ka e, Jordānijas princis ir aizturēts eh, Jordānijā brīdī, kad viņa privāta lidmašīnā eh, tika eh, krauta iekšā narkotiska viela, kuru izmanto ISIS kaujinieki, vai piemēram Nicā slidostā neviens nepārbauda Saudārābijas prinču privātlidmašīnas, nerunājot par citām privātlidmašīnām. Kādi būtu jūsu ieteikumi šajā sakarā? Paldies! Un varbūt es tagad lūgtu jums atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Mums gan ir nedaudz uh, laika atlicis, bet varbūt jūs varētu savas atbildes iekļaut nākošajās četrās līdz piecās minūtēs. Thanks a lot for all these uh, questions. I will. Uh... Paldies, paldies par šiem jautājumiem. Centīšos uh, nu, atbildēt pēc iespējas lakoniskāk. Un, protams, ja es visu nespēšu uh, pateikt, tad uh, varam uzrakstīt jums. Jā. Paldies, Grīsbeks uh, kundze, par uzdotajiem jautājumiem. Esmu gandarīta, ka jūsu. Um, nosauktā pieeja ir koordinēta, tā ir arī Eirojust pastāvēšanas būtība, un esam ļoti pateicīgi par atbalstu, ko esam saņēmuši no Eiropas parlamenta šīs komisijas deputātiem. Uh, uh, ir nepieciešams arī šis budžeta atbalsts. Informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi būtiska, tā ir daļa no mūsu vienošanās ar padomu un konkrēti divi panti, 13. un 12. norāda uz to, ka katrā valstī ir jānosaka Eirojust nacionālā koordinēšanas sistēma un šai sistēmai ir jābūt ar pilnīgu informācijas Eh, centru un ar saikni ar Eirojustu un nacionālajiem birojiem. Un jūs eh, norādījāt, ka ir 13 valstis, kas ir izveidojusi šo sekurizēto līniju eh, ar Eirojust koordinācijas sistēmu. Ir viena, kurā ir dažas, kurā nav vajadzīga šāda sistēma, jo informācijas apmiņa eh, notiek citā veidā, bet, protams, jāsaprot, ka tas nenotiek vienas dienas laikā, bet ir jāparedz laiks, tomēr ņemot vērā nozīmīgos terorismu daudz, šāda informācijas eh, apmaiņa ir jāpār ātrina. Pie Francijā jūs piemi, no, nosaucāt 36 apgabaltiesas, un tās, kuras mums eh, sniedz informāciju Eirojust, izpratnē ir tikai dažas. Mēs esam iesaistīti arī Parīzes lietas risināšanā, mums ir ļoti cieši kontakti ar antiterorisma grupu un ar izmeklēšanas uh, grupām informācijas apmainori, taču ir tiesa, ka ir jāturpina un jāstrādā, lai visas dalība valstis būtu iesaistītas šajā ilgtermiņa redzējumā par to, ka Eirojust var sniegt atbalstu, bet pilnīgi noteikti ir jāstiprina tā informācijas pozīcija, un to var īstenot caur pastiprinātu informāciju nacionālā līmenī. Tāpēc katrai dalību valstī ir jāizveido sava informācijas pabeigšanas sistēma. Es redzu, ka tādas valstis kā Itālija nesen ir mainījusi šo e, sistēmu, DNE tagad nodarbojas arī ar cīņu pret terorismu un apkopo ne tikai informāciju, kura attiecas uz pretmafijas darbībām vai mafijas darbībām, bet arī ar terorismu saistīto informāciju. Un mēs redzam, ka efekts ir iespaidīgs no tā. Tālāk mēs redzam citas valstis, piemēram, Spānija ir pielikusi ievērojumus eh, pūliņus, eh, lai varētu nodrošināt informācijas apriti praktiski reālā laikā. Tāpēc ir bijusi attīstība, evolūcija, bet vēl nepagaidām revolūcija. Un mums ir arī nākotnē vēl šādas tādas problēmas jāatresina. Tāpat ir daudz strādāts pie sadarbības nolīgumiem. Uh, un pie kontaktpunktu veidošanas, un es arī varu apstiprināt, ka Rietumbalkāniem, Albāniem, Serb, eh, Albānijai, Serbijai sarunas notiek, un kā tā ir daļa no mūsu prioritāšu saraksta. Protams, datu aizsardzība ir neatņemama saruna daļa, un kamēr mums nav pilnīgas eh, pārliecības par visiem simt procentiem, ka visi pienākumi tiks respektēti, mēs virzāmies uz priekšu dažkārt ļoti lēnām. Situācija tā tad ir mainījusies salīdzinājumā ar to, kāda bija eh, pirms dažiem gadiem tālāk par poļu kolēģu uzdoto jautājumu. Eiro justs neveic analīzi visai nacionāla likumdošanai, taču mēs redzam un var apliec, apliecināt, ka mēs esam meklējuši iespējas kopīgām problēmām piedāvāt kopīgu likumdošanu. Tas nozīmē likumdošanas ir jāsaskaņo, vai tas nozīmētu pārkopētu uh, uh, ANO konvencijas vai Eiropadomes attiecīgo uh, tekstu iestrādāšana, bet visos ziņojumos mēs esam veikuši saskaņot pētījumu par to, kas ir nepieciešams. Kopīgi likumdošana nav Eh, pietiekama, un eh, dalība valsts atbildība nav visa Eiropas atbildība, taču atkal mums ir jādomā par eh, finanšu investīcijām, par sadarbību ar trešajām valstīm, un tas ir jādara pilnībā, ievērojot tiesiskumu. Tāpat ir Daudz jādara deradikalizēšanas, terorismu novēršanas jomā. un jāveido deradikalizēšanas problēmas, eh, kā arī par pieeju kriminālajā eh, likumdošanā, tas ir iekļauts ziņojumā. Es vēlos pateikties Gomešas kundzei par uzdotajiem jautājumiem. Es eh, pieminēju ieteikums finanšu izmeklēšanas. Un ciešu sadarbību ar FIU eh, ir pilnīgi nepieciešama pamatlīdzekļu atgūšanai. Tas ir diskutēts gan pret terorisma apkarošanas sanāksmēs, eh, sanāksmēs, kas ir eh, organizētas, lai novērstu cilvēku tirzniecību, apkarotu kibernoziedzību, un arī tas, kas notiek eh, digitālajā pasaulē, mums nereti ir grūti apkopot pierādījumus un veikt procedūras. Tāpēc šeit ir daudz darāmā. Diemžēl es nevaru neko pateikt par izmeklēšanā esošajām lietām. Tādu ir daudz. Jo arī daļa no informācijas nav mūsu, bet dalība valsts rīcībā. Mēs neesam uh, to skaitā, kuri bija mm, pirmie PNR atbalstītāji, tās bija citas aģentūras, bet, e, kā jau sacīja Gomeškundze, ir jāparedz e, visi informācijas uh, aspekti, un ja sistēmā ir kāda trūkuma, tad ir jānovērš. Un es labprāt arī sazināšos ar jums par šo konkrēto jautājumu. Paldies! un es ceru, ka ik viens ir saņēmis ziņojumu kopiju, un jūs to varēsiet pārskatīt arī pēc prezentācijas. Paldies! Um, now, and... Dāmas un kungi, mēs tagad runāsim par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Mēs apspriedīsim ziņojumu uzmetumu, un mūsu komiteja ir atbildīgā. Uh, par eh, šo eh, ziņojumu par pamatiesībām eh, un cilvēktiesībām Eiropas Savienībā. Un mums ir arī svarīgs uzdevums katru gadu sagatavot pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā, tad sagatavot ziņojumu par to. Un 2015. gada septembrī tika pieņemta arī attiecīga rezolūcija, un tagad jau tiek gatavots nākamais īgada pārskats. Un mūsu komiteja arī ir jau uh, organizējusi uzklausīšanu par šo jautājumu. Mēs varējām arī uzzināt, ko padome, Eiropas komisija, Eiropas padome, kā arī uh, akadēmiķi dara šajā labā. Tagad mēs uzklausīsim Mīs Naigī kungu, kas ir uh, šī ziņojuma autors. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi, ēnu referenti. Es ļoti lakoniski jūs iepazīstināšu ar šī ziņojuma uzmetumu, kas pieskars pamattiesībām Eiropas Savienībā 2015. gadā. Ir spēkā uh, pamatiesību harta, Tāpat kā vairākas padomes, direktīvas, komisijas paziņojumi un ziņojumi Eiropas Savienības ceļa kartes un stratēģijas, ka mums, mūsu rīcībā arī ir vairākas rezolūcijas veltītas šim tematam. Un mēs esam iepazinušies arī ar Eiropas pamatiesību aģentūras eh, sagatavotajiem dokumentiem. Domāju, ka izskatot eh, visus iepriekš minētos dokumentus, mēs varējām eh, gata, sagatavot tādu labu pārdomātu ziņojumu. Nu, 14 lapusēs gan mēs nevarējām visas problēmas atspoguļot. Uh, un jāsaka, ka pamatiesību aģentūras ziņojumā ir 60 lapušu. Mēs eh, pievērsāmies tādiem akūtākajiem, karstākajiem jautājumiem pagājušā gada laikā, kā arī tādai tematikai, kas varbūt eh, nav tik daudz eh, iztirzāta citos ziņojumos, ko gatavoja parlaments. Ja mēs runājam par galvenajiem aspektiem šajā ziņojumā, Nu, varētu uh, runāt par migrāciju, integrāciju, iekļaušanu. Un uh, tiek arī um, mudināts meklēt uh, normālus, uh, loģiskus risinājumus, kā arī papildus resursus. Tāpat uzsvaro to, ka migranti ir jāiekļau sabiedrībā, nevis mēģinot tā neveiksmīgi integrēt tikai dažas grupas, jo tas var novest pie segregācijas. Uh, Vēl kāds aktuāls jautājums ir drošība un cīņa pret terorismu ziņojumā uzsveram to, ka ir jābūt arī palīdzībai šādu atentātu upuriem. Runājot par cilvēku kontrabandu, galvenokārt mēs runājam par bērniem un tiek runāts arī par naida muscināšanu, naida vārdā pastrādātiem noziegumiem. Tas mūsdienās ir ļoti karsts jautājums, samilzusi problēma. Mēs pēc Brexit arī pieminējām, ka bijuši vairāk uzbrukumi poļu tautības iedzīvotājiem pēc Brexit apvienotā karalistē. Un jāsaka, ka mēs vērojam arī uh, vardarbību pret sievietēm. Sevišķi daudz uzmanības ziņojumā mēs runājam par. Uh, sevišķi daudz uzmanības ziņojumā mēs pievēršam bērnu tiesībām. Tas ir jautājums, kas parādās vairākās tā nodaļās. Ja runājam par eh, minoritātēm, tiek mudināts uh, rast risinājumus uh, cilvēkiem ar invaliditāti, vecāka gadagājumu cilvēkiem, kā arī ar romiem. Un galu galā ziņojumā tiek pasvītrots, ka participatīvā demokrātija ir ļoti svarīgs instruments uh, lai varētu tradicionālo politisko dzīvi padarīt daudz, daudz pievilcīgāku un samazināt agresivitāti un vardarbību, kas uh, ir izplatījusies Eiropā. Īsumā tas bija mana ziņojuma saturs. Protams, jūs to varat paši izlasīt. Un gaidīšu jūsu piezīmes, jautājums. Ja runājam par grafiku, Grozījuma izniegšanas termiņš ir 16. septembris, pusdienas laikā. Un 12. un 13. oktobrī ir paredzēts uh, izskatīt grozījumus mūsu komitejā, un 17. novembrī mēs vēlētos balsot, lai ziņojumu plenāra sēdē varētu izskatīt decembra mēnesī. Paldies! Yes. Paldies! Jā, es gribēju visiem atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 16. septembra pusdienas laikam, saka priekšsēdētājs. Paldies, Nagīkungs! Un tagad uzstāsies ēna referenti. Pēters Nīdermūlers lūdzu pirmais. Pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Es visu pirms gribēju pateikties Nagī kungam par ziņojuma sagatavošanu. Tas ir ļoti labi pārdomāts un tāds grots pamats, uz kuru turpināt šīs diskusijas. Bet Eh, šajā uzmetumā es gribēju redzēt arī tādu dinamiskāku pieeju, nu, ņemot vērā to, kas ir mainījies eh, salīdzinām ar pagājušā gada ziņojumu. Ir būtiski novērtēt, eh, kā pamatiesību situācija mainās katru gadu pasaulē, jo mēs patiešām katru gadu gatavojam šo ziņojumu. Un jau vēnu referentu sēdēs, kad diskutējām par šiem jautājumiem, es minēju, ka e, vairākus jautājumus vajadzētu uzsvērt tās pilgtāk ziņojumā. Pamattiesību ziņojumu mēs nevaram pieņemt bez skaidrām atsaucēm uz tiesiskumu Eiropas Savienībā un tās dalību valstīs. Es, protams, apzinos, ka Intveldes ziņojumā šie jautājumi ir izskatīti tā dziļāk, bet ja tas eh, tiktu ņemts vērā arī šajā ziņojumā, tas noteikti nāktu tam par labu. FEM komiteja ir sagatavojusi arī vairākus grozījumus par LGBTI tiesībām un sieviešu tiesībām. Un ja tiek izmantota tāda verbālā vardarbība pret sievietēm, mums beidzot ir uh, steidzami jāpieņem Stambuls konvencija. ST grupa tāpat runā par cieņu, aizsardzību, uh, migrantu aizsardzību, un ja šie cilvēki tiek atgriezti viņu izcelsmes valstīs, tam ir jānorisinās saskaņā ar visiem pamatiesību principiem. Vairāk ir jādara Roma kopienas integrācijas labā, ir jāaizstāv uh, izteiksmes, uh, pulcēšanās, preses brīvība, jācīnās pret naidu kurinošām runām, un jāsaka, ka mēs esam piedzīvojuši arī tādu naida uzbrukumu, naida uh, noziegumu pieaugumu apvienotajā karalistē. Un pamatiesības ir jāturpina aizstāvēt, ir uh, jāveido vēl grodāka Eiropas demokrātija un uh, Manuprāt, mēs nedrīkstam būt tādi selektīvi, domājot par pieeju, kas izvēlēta šajā ziņojumā. Mēs arī strādāsim pie grozījumiem un e, mēģināsim kopīgi ar referentu atrast labākos risinājumus. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies! Škripeka kungs lūdzu, EKR er grupa. sorry. I also, I, I also want to thank you. Es arī vēlējos pateikties Nāgī kungam. Jāsaka, ka viņam, nu, neiekrita tas vieglākais darbiņš. Manuprāt, šajā ziņojumā tiek eh, runāts par bērniem, uh, ar invaliditāti, eh, romiem, tātad eh, pašām trauslākajām sabiedrības grupām, kā arī vecākiem cilvēkiem un eh, kontrabandas upuriem. Es atbalstu to, ka ir jāuzlabo invalīdu tiesības un Stīvensa skundze uh, šogad organizē, šomēnes organizē uh, konferenci par daudzvalodību, un tas varēs palīdzēt mums saprast, cik lielā mērā daudzvalodība ir uh, nozīmīga, lai varētu uh, garantēt vienādas tiesības pilnīgi visiem. Un jāsaka, ka uh, pamatiesību ievērošana ir jābalsta uz pamatiesību hartu, ja es esmu pareizi sapratis sakrunātājs. Uh, Un, ja pirmajā pāntā ir eh, runāts par to, ka pret šīm tiesībām ir jāatbalsta, nesas ar cieņu. Un e, cilvēku kontrabanda noteikti ir e, cilvēku cieņas laupīšana. Un jāsaka, tas ir otrs lielākais kaunu traips, ko esam piedzēvojuši šajā kontinentā. Mēs redzējām paši, kas notiek e, bēgļu nometnēs. Šie cilvēki tiek tirgoti, viņi pārvietojas no vienas valsts uz otru, dzīvojot briesmīgos apstākļos. Kā tad? Uh, sabiedrība var attīstīties, ja vairāk ja šodien ir daudz vairāk cilvēku, kas ir vērgi nekā tad, kad eh, verdzība vēl bija eh, likumīga, tā tad ir vairāk par 30 miljoniem cilvēku, kas strādā mūsdienās vērgu darbu. Cilvēkiem tiek atņemta nauda, brīvība, viņi tiek uh, tirgoti, izvaroti un viņu orgāni viņiem tiek atņemti, lai tos pēc tam arī pārdotu. Mēs vienkārši uz to visu pievaram acis. Un kas tad ir lielākais mūsu kontinenta apkaunojums? Nē, mēs te nerunājam par uh, vardarbību ģimenī un arī par uh, ģimeņu izjaukšanu, par rasismu un ksenofobiju, kad cilvēki tiek diskriminēti viņu ādas krāsas vai reliģiskās piedarības dēļ, vai diskriminācija, kas balstās uz dažādām dogmām, kad cilvēki neievēro vairs uh, Kristus vārdus, tātad uh, nedara otram to, ko tu negribi, lai otrs darītu tev. Tātad, manuprāt, uh, lielākais kauns, kas ir pieredzēts mūsu kontinentā, ir otra panta, otra pamatiesība hartas panta uh, ignorēšana. Tās ir tiesības uz dzīvi. Mēs katru gadu nogalinām vairāk kā miljonu mūsu pilsoņus jau mātes dzemdē. Uh, un ir patiešām. Uh, grūti iedomāties, ka kaut kas varētu iet uz labo pusi. Jāsaka, ka mūsu kultūra tiek balstīta uz nevainīgu cilvēku asinīm, un tas pat netiek pieminēts ah, pamatiesību hartā. Godātie deputāti, es zinu, ka mani atbalsta vairāki kolēģi, bet vēl lielāks ir to skaits, kas ah, pret mani vērsīsies. Uh, Un ja bērni tiek vienkārši pirms dzimšanas nogalināti, brutāli nogalināti, ir jāizmanto mūsu likumdošanas tiesības, lai pieliktu tam punktu. Un ja mēs te varam spriest, vai šeit uzsākt pamieru vai nē karā pret mazuļiem. Es gribu teikt, ka aborts nav labas veselības aprūpas izpausme. Jāsaka, ka jādomā par risinājumiem, par citiem risinājumiem. Tad, ja sieviete ir neplānoti palikusi stāvoklī, jādomā par politiskiem, eh, sociāliem risinājumiem. Lūdzu, eh, beidziet abortu kultūru dalību valstīs. Tas ir galvenais Eiropas pamatiesību pārkāpums. Thank you very much. Um, and now for... Paldies. Milnārs kundze liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju pateikties referentam par eh, veikto darbu. Un ziņojuma uzmetumā tiek runāts par svarīgākajām um, Eiropas pamatiesību hartas eh, izpausmēm bet eh, arī ļoti daudz būtisks problēmas šajā uzmetumā nav pieminētas. Un es gribētu arī runāt par uh, jaunajiem izaicinājumiem privātumam, un jāsaka, ka ir tikai viena nodaļa, kas ir veltīta vardarbībai pret sievietēm, tātad jārunā par dzimumu līdztiesību, un ir arī šeit vēl pātvērumu meklēšana pieminēta. Uh, Es uzskatu pirmām kārtām, ka vajadzētu uzsvērt to faktu, ka 15. gadā tika pieņemtas vairākas pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm, jo netika pietiekami labi iztenot likumdošanu, kas varētu uh, atvieglot kopīgas patvērumu politikas izveidi. Uh, Otram kārtām dalību valstis nav savu darbu padarījuši pietiekami labi, un trešām kārtām jāpiemina, ka ir ļoti daudz nepavadību, tātad pusauģu mazgadīgo, kas pārvietojas vieni paši, un līdz ar to pieaug arī kontrabandas risks. Un, ja tiek runāts par pamatiesībām, tām ir jātiek ievērotām arī drošības vārdā. Tas ir jāmin arī nodaļas virsrakstā. Un es gribētu, lai arī ziņojumā tiktu runāts par uh, pamatiesību principu ievērošanas trūkumiem arī juridiskajā sistēmā un jādomā arī par tiesiskumu. Un uh, mēs arī gatavosim grozījumus šādā noskaņā un uh, nepatiekam gaidu arī mūsu turpmākās sēdes kopīgi ar citiem referentiem. Paldies! Very much. Paldies! Vai goja grupa šeit ir pārstāvēta? Nu, laikam nē. Zaļie. Arī neviena nav. FDD grupa. Labi. Aplis ir noslēdzies. Zīpels kundze, vai jūs vēlties kaut ko pieminēt? Arī uh, Gomešas kundze vēl vēlas runāt. Jā, es atvainojos, gribēju tikai ļoti lakoniski pateikt sakojošo. Es nevaru piekrist tam, kā šeit tiek iztirzāti aborti un uh, ka tas tiek par, uh, nostādīts līdzās slepkavībai. Uh, Jāsaka, ka neviena sieviete nekad neveic abortu un vienkārši prieka dēļ vai tādēļ, ka viņai tas ļoti patiktu. Jāsaka, ka aborti ir tikuši veikti gadu simteņiem un jāsaka, ka varēja, nu, uh, doties pie ārsta, un viņš to izdarīja daudz maz profesionāli, vai arī, nu, jums bija izvēle darīt to kaut kur uh, uh, melnajā tirgu, un tas pa paaugstināja arī sievietes uh, bojājas risku. Un jāsaka, ka mūsu dalību valstīs ļoti daudzi bērni uh, dzīvo šausmīgos apstākļos, un es domāju, par viņiem varbūt vajadzētu runāt vispirmām kārtām, pirms mēs sākam runāt par abortu aizliekšanu. Paldies! Paldies, Gomes skundze! Jā, es pilnībā atbalstu Zīpelskundzes teikto par abortiem. Jāsaka, ka es arī uh, daudz vairāk uh, rūpējos par tiem, kas jau ir piedzimuši un dzīvo um, nabadzībā un šausmīgos apstākļos, nekā par tiem, kas vispār nav piedzimuši kas eh, juridiski nav uzskatām par personām. Un es arī gribēju piemetināt. ka runājot par Eiropas Savienības pamatiesību pārkāpumiem ir tas, cik ļoti mēs ignorējam uh, migrantu bēgļu ciešanas Eiropā. Viens no mūsu kolēģiem nesen, nu, burtiski, nu, pat bija Grieķijā, viņš tikās ar izmisušiem uh, bēgļiem, kas nav pārvietot, kas ir vienkārši iesprūduši Grieķijā. Mātes savus mazuļus piedāvāja mūsu deputātām. Viņas teica, glābiet vismaz mūsu bērnus. Un dažas zīdaiņus nolika uz ceļa, lai parādītu, cik ļoti e, viņas ir izmisušas. Ne mēs, ne mūsu valdības nepievērš pietiekam daudz uzmanības šīm briesmīgajām ciešanām, un kādas tam visam ir sekas. Pirms gada mēs runājam, ka ir desmit tūkstoši nepavadītu mazgadīgo. Cik liels ir šis skaitlis tagad? Nu, kādu plēsoņu nagos viņi var nonākt? un viņi pēc tam varētu tikt radikalizēti, pārvērsti par teroristiem. Nu, īstenībā mēs paši uh, ietekmējam savu drošību. Valdības vispār nedomā, ko darīt, neintegrē bēgļus, nepalīdz viņiem. Un jāsaka, ka migrācijas fenomens ir uh, bijis jau ilgāku laiku, un tas, protams, atšķiras arī no šīm bēgļu traumēm. Un, protams, mēs esam pieredzējuši, nu, Eh, šo uzbrukumu poļu eh, strādniekiem apvienotajā karalistē, tā tad naida kurināšana turpinās, bet līdzīgi piemēri ir arī daudzās citās Eiropas valstīs. Un mums arī nevajadzētu izlaist no acīm eh, šo būtisko tiesiskumu principu. Un, ja mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs runājam par lielu cilvēku grupu Eiropas Savienībā. Un cilvēki ir pakļauti radikalizācijai, un tas nodara lielu kaitējumu mūsu drošībai. Tādēļ Eiropas komisijai ir kaut kas jādara lietas labā. Jo, nu, citādi tiek arī pārkāpts tiesiskums Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, šķiet, Kjēņģis, kundze gribēja kaut ko piemetināt. Paldies. Gribēju atbalstīt Zīpeles kundzes teikto un jāsaka, ka, ka arī, ja mēs runājam par pamatiesībām, sievietei ir tiesības uz pašnoteikšanos. Tas ir jāievēro, tas ir jāciena. Un Atsaucoties uz Gomešas kundzes teikto, mēs diskutējam ļoti daudz par uh, uh, to, ka sievietes tiek uzskatītas par noziedzniecēm, ja viņas veic abortu, nu tā, to nevar darīt. Mums arī šie cilvēki ir jāciena. Uh, Un tagad, ja mēs runājam par pašu ziņojumu, ja runājam par integrāciju un iekļaušanu, būtu ļoti jauki, ja mēs šajā dokumentā runātu arī par migrantu tiesībām 15. gadā, jo tās nav tikušas ievērotas. Integrācija šeit ir ļoti nozīmīgs instruments, bet eh, mēs taču visi esam redzējuši, kas notika 15. gadā visus šos eh, briesmīgos kadrus medijos. Tālāk, ja runājam par pilsonību, es gribēju pavaicāt, vai fragmentā, kur tiek runāts par iesaistīšanos politiskajā dzīvē, Te ir teikts, ka cilvēki, kas uzturas kādas valsts teritorijā, nevar uh, piedalīties vēlēšanās. Nu, tas arī ir pārkāpums. Un ir tik daudz cilvēku, kas uzturas mūsu valsts teritorijās, viņiem ir jābūt iespējai baudīt savas tiesības. Ja mēs runājam par valsts piedarību un pilsonību, ir jāharmonizē dažādi likumi. Tie, kas ir dzimuši Eiropā, uh, viņiem ir jāpiešķir Eiropas pilsonība. Paldies! Paldies! Neviens cits vairs nevēlas izteikties. Tagad došu vārdu Nagī kungam, ja viņš vēlas kaut ko papildināt vai piemetināt, lūdzu. Paldies! Paldies ēnu referentiem par uh, viņu paustajiem viedokļiem un Domāju, ka grozījumos mēs arī šos viedokļus varēsim pietiekami labi atspoguļot. Jāsaka, ka jautājums ir eh, ļoti jūtīgs. Un es saprotu, ka nu, mums bija arī jāievēro konkrēts zīmju skaits, tādēļ nu, nevarējām visas problemātiskos jautājumus iekļaut šajā ziņojumā. Bet ir arī citi parlamenta ziņojumi, kuros tie ir pieminēti. Un ja mēs mēģināsim šajā ziņojumā iekļaut pilnīgi visu, tas jau zaudēs, eh, nu, savu uh, jēgu. Mēs nevaram, nu, runāties, runāt šeit par pilnīgi visu, kas te nav pieminēts. Uh, un bērnu tiesības. Eh, nu, daudzi vēlas to iekļaut bez maz vai katrā ziņojumā, katrā jautājumā. Tad, kad mēs runājam par migrāciju vai ko citu. Piekrītu, ka mēs varētu vairāk runāt par minoritāšu tiesībām, bet uh, šim jautājumam jau ir pietiekami daudz uh, veltītu ziņojumu. Protams, arī uh, bēgļu tiesības ir ļoti svarīgas un varbūt būtu vērts palauzīja gāvu par eh, pārvietošanu Eiropas Savienības robežās, bet eh, kā tad ar pamatiesībām mēs visi esam informēti, ka Vācija ir pieņēmusi lēmumus par to, nu kā noteikt dzīves vietu migrantam kā mēs šos cilvēkus varam pārvietot Eiropas teritorijā, ja, nu, valstis negrib uzņemt šos daudzos migrantus pie sevis. Nu, kā tad mēs valstis piespiedīsim? Bet tās ir arī migrantu pamatiesības, kas šeit ir jāievēro. Nu, mums ir jāizdara spiediens uz valstīm, ja, piemēram, migranti paši nevēlas doties prom no valsts, kurā viņi ir ieradušies. Bet, protams, nākamajās nu, referents sēdēs mēs par to runāsim un grozījumos varam visu šo problemātiku izgaismot vēl vairāk. Varbūt varu tikai atkārtot, ka 16. septembra pusdienas laiks ir tas brīdis, kad ir jābūt iesniegtiem visiem grozījumiem. Un nākamā sēde tad varētu būt 12. vai 13. oktobrī, lai e, izskatītu šos grozījumus. Paldies! Thank you very much indeed. And... Lielas paldies! Un kā jau es e, teicu, es jums atgādināšu grozījumu iesteikšanas termiņu. Tas ir 16. E, e, septembris 12. Un tagad ir nedaudz sarežģīta situācija, jo nākamais punkts uh, ir paredzēts tikai piecos pēcpusdienā. Un problēma ir tāda, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums par vīzu liberalizāciju Ukrainā. Mēs nevaram sākt, tāpēc, ka nav galvenais spēlētāji klāt un tāpēc, ka esam ielūguši ārlietu ministra vietnieku no Ukrainas, lai viņš piedalītos šajā diskusijā, kas sāksies piecos, un tāpēc man diemžēl ir jāpārtrauc šī sanāksme. Uh, līdz pieciem, un varbūt ierodieties eh, dažas minūtes pirms pieciem, un tad ieradīsies arī galvenie runātāji, un tad varēsim sākt eh, diskusiju. Tagad sēde ir pārtraukta. Paldies! zrazu, zrazu, zrazu. Just... Kolēģi, lūdzu apsēdieties, mums ir jāsāk uh, nekavējoties, jo ir jābalso 5.30. Tagad pāriesim pie piektā darbkārtības punkta, un tā ir uh, ziņojuma prezentācija attiecībā uz bezvīzu režīmu ieviešanu ar Ukrainu. Te ir runa par 2001. gada uh, regulu. Uh, 539, kur uh, Ukraina tiek iekļausta bezvīzu režīmu valstīs. 28. maijā Eiropas komisija priek piedāvāja priekšlikumu, un šodien Gabrielas kundze no Tautas partijas prezentēs savu ziņojumu projektu, un gribētu sveikt arī Olenu Zerkalu, uh, kura ir uh, Eh, ārlietu ministra Eiropas integrācijas jautājumos eh, vietniece Ukrainā, kura eh, lepnā kārtā pieņēma mūsu aicinājumu informēt mūsu komiteju par Eiropas Savienības un Ukrainas vīzu dialogu. Un sveicu viņu šeit. Un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka 5.30 būs balsojums, un tāpēc es gribētu lūgt visus, kaut gan šis ir ļoti svarīgs jautājums, tomēr izteikties pēc iespējas īsāk un mums ir jābeidz skatīt šo jautājumu paredzētajā laikā. Un tagad es labprāt dotu vārdu Gabrielas kundzei, kur ir referenta lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētā, darbie kolēģi. Ar lielu prieku izklāstu jums šodien ziņojumu projektu, kas attiecas uz vīzu režīmu liberalizāciju starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Un pirmkārt, vēlos pateikties Ukrainas lēmējiestādēm un pilsoniskai sabiedrībai un Eiropas komisijai par ļoti labo sadarbību līdz šim pat laikam. Komisijas eh, priekšlikuma prezentēšanas laikā man radās vairāk jautājumu attiecībā uz vīzu e, liber, režīmu liberalizācijas e, darba plānu un uz visiem jautājumiem tika rakstas sapnirnošas atbildes. Pirmkārt, atgādina, ka vīzu režīma liberalizācija ietirpst aizvien ciešāko partnerattiecību starp Eiropas Savienību un Ukrainu kontekstā. Ukraina ir būtisks partners kaimiņu attiecību un austrumu attiecību uh, kontekstā. Uh, vienošanās ir parakstīta 14. gada jūnijā, tā ir ratificēta Verhovna Rādā un Eiropas parlamentā. Tā paša gada eh, septembrī ir spēcīgs signāls no Eiropas Savienības un Ukrainas puses par būtisku tuvināšanos uz uh, politiskas eh, eh, tuvināšanās un ekonomiskas integrācijas pamata. Vīzu režīma liberalizācija ir viena no reālām izpausmēm tam, kā Eh, dubultu labumu var gūt eh, Eiropas pilsoņi, kuri varēs labāk izmantot savas tiesības, tiesiskumu, eh, nediskriminēšanu, savu drosību un pilnīgi noteikti atbrīvojumu no vīzas ceļojumos uz Eiropu. Mēs varam būt gandarīti, ka dialogs par vīzu režīmu liberalizāciju ir bijis efektīvs, lai varētu veicināt sarežģītās reformas un konkrētas attiecas uz tieslietām lietām un iekšlietām. Vici darbības pārdi kritērija attiecībās dokumentu drošību, robežu pārvaldību, migrāciju, drošību, sabiedrisko kārtību, kā arī e, ārējām attiecībām un cilvēktiesībām ir izpildītāji. Un es kā referenti īpašu uzmanību pievērsu sakojošiem jautājumiem. Pirmkārt, cīņa pret korupciju trīs būtiskas institūcijas ir izveidotas cīņai pret korupciju. korupciju. Nac, valsts korupcijas novēršanas birojas, korupcijas eh, represiju birojas un korupcijas apkarošanas aģentūra. Tie visi darbojas pilnībā. Un pēdējais no tiem eh, aģentūra korupcijas novēršanai, kas uh, Eh, strādā ar politisko partiju finansēšanas jautājumiem, ir ar būtisku lomu, lai piešķirtu lielāku uzticību eh, Ukrainas iedzīvotājiem savās eh, institūcijās. Šeit ir jāpievieno arī tiešsaistes deklarācija visiem augsta līmeņa, visām augsta līmeņa amatpersonām, kas darbojas kopš 1. septembra. 2016. gadā ir piešķirti nepieciešamie finanšu Eh, resursu šīm institūcijām. Otrkārt, migrācijas riski norādu, ka noraidījuma līmenis eh, Ukrainas vīzu pieprasījumiem ir ārkārtīgi zems, jeb mazāk nekā 2%. Turklāt eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību ir viens no efektīvākajiem uh, kurš efektivitātes līmenis pārsniedz 90%, kas ļauj mazināt eh, neregulārās migrācijas riskus. Es mudinu Ukrainu veidot eh, biometriskās, ieviest eh, biometriskās pases, lai varētu uz Eiropu ceļot bez vīzes. Īpaši uzmanība ir jāpievērš Eh, cilvēku tirzniecības novēršanai un ļaunprātīgai eh, bezvīzu režīmu izmantošanai no noziedzīgo tīkla puses. Un tālāk mums ir jārunā par drošību. Norādu, ka eh, robežu mm, pārejas punktu savienojums ar Interpolu tiek uzraudzīts šobrīd, un mēs pabeidzam nolīgumu strateģiskajai sadarbībai starp Eiropolu un Ukrainu pūliņu, kurus pielika Ukraina. Vīzu režīma liberalizācijai tiem ir jātiek atalgotiem, un ārkārtīgi būtiski ir tas, ka kritēriji turpin tiek respektēti, nekāpjoties atpakaļ konkrēti. Institūcijas un iespējas, kas ir paredzētas korupcijas apkarošanai, tām ir jāsaņem politisks un finansiāls atbalsts, un mūsu rīcībā jau ir instrumenti šim eh, mērķim. Līdz ar to es aicinu Libe komitejas deputātus atbalstīt ziņojumus un principu saskaņā ar kuru ikviena valsts, kura izpilda kritērijas, var izmantot vīzu režīma liberalizācijas iespēju. Un no šīs metodas ievērošanas ir atkarīga Eiropas Savienības eh, ticamība eh, gan kā partnervalstīm, eh, gan arī šī metode atspoguļo tiesiskumu līmeni, starptautisko tiesību ievērošanu kā pamatprincipu Eiropas Savienībā. Tāpat es vēlos pateikties jau saulaicīgi visiem kolēģiem par viņu ieteikumiem un atzinumiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tagad uh, kuri no ēnu referentiem vēlas izteikties? Lūdzu, Alakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. EKR grupai ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība respektētu pati savas uh, principus un uh, noteikumus, uh, proti kritērijus un priekšnosacījumus uh, bezvīzu režīmam arī kur valsti. Bezvīzu režīms ar uh, Ukrainu politiski un strateģiski ir ļoti nozīmīgs jautājums visām pusēm. Tomēr šādi lēmumi ir jābalsta uz objektīviem un nevis politiskiem kritērijiem. Uh, Galīgajā progresa ziņojumā eh, par Ukrainu ir atzīts, ka Ukraina ir veikusi eh, vajadzīgās reformas un panākusi progresu. Eh, ja tas tā ir, tad nevajadzētu kavēties ieviest bezvīzu režīmu, un mēs varam atbalstīt šo priekšlikumu. Te pašā laikā Ukraina ir valsts ar ļoti daudz iedzīvotājiem un milzīgiem politiskiem un ekonomiskiem izaicinājumiem un viņiem ir arī problēmas ar organizēto noziedzību un korupciju. Ir svarīgi turpināt uh, risināt šos jautājumus, lai nodrošinātu, ka mūsu Eiropas pilsoņi arī varētu atbalstīt bezvīzu režīmu. Ir iedrošinoši, ka uh, atteikuma procents uh, pieteikumiem no Ukrainas ir ļoti zems un atpakaļ uzņemšanas uh, nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību ir ļoti efektīvs. Un gribētu uh, arī uh, sveikt Ukrainas viesus. Thank you very much. Lielas paldies, Džezek kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Eiropas eh, komisija secina, ka Ukraina izpilda vajadzīgos kritērijus. Un es gribētu arī informēt jūs par to, ka pirms vasaras pārtraukuma ALDA delegācija apmeklēja Ukrainu, un mums bija interesants sarunas ar uh, ārlietu ministru vietnieci, ar prezidentu Porošenko, ar uh, ministru Klinkinu un uh, citām a, iestāžu amatpersonām. Mums bija iespēja apmeklēt Ukrainas un Polijas robežu pārējais punktu, un varējām pārbaudīt un konstatēt to, kā varas iestādes tur gatavojas bezvīzu režīmu ieviešanai. Un no tā, ko mēs redzējām, mums uh, bija um, tāds pats secinājums kā komisijai. Izdarījām tādu pašu secinājumu, un, protams, ka uh, NVO gribētu redzēt uh, ātrāku uh, korupcijas apkarošanas īstenošanu, un ir skaidrs, ka Ukrainai ir jāturpina reformu ceļš, bet visā visumā mēs uh, tiešām atbalstām eh, bezvīzu režīmu ieviešanu un eh, eh, jā, tas vienkāršos ceļošanu uz Eiropas Savienību un Ukrainā mēs arī sapratām, ka Ukrainai šis bezvīzu režīms ir milzīgs iedrošinājums un uh, Tas būtu arī tāds spēcīgs signāls, skaļš signāls, ka Eiropas Savienība neatstāja Ukrainu um, novārtā, bet uh, pild savus solījumus. Liels paldies! Tagad es došu vārdu Zērkalas kundzei, lai viņi var uh, teikt savu uzrunu. Uh, un es eh, domāju, ka viņi saprot, ka mums laika nav daudz, bet nu, tomēr ar lielu prieku gaidām viņas eh, sākāmo. Priekšsādātāja kungs, eh, godātie Eiropas parlamenta deputāti, man ir liels prieks šodien būt šeit un pateikt dažus vārdus par Ukrainas centieniem panākt bezvīzes režīmu ar Eiropas Savienību. Patiesībā šī te vīzu liberalizācija un tās rīcības plāns ir eh, kļuvis par eh, patiesu ceļu karti uh, reformām uh, Ukrainā. Gribētu jums atgādināt, ka tur bija 144 kritēriji un otrā fāze vien prasīja 400 soļus. Pagājušā gada laikā mums izdevās uh, izpildīt lielāko daļu priekšnosacījumu un uzņemties arī papildus nosacījumus attiecībā uz uh, pasākumiem, lai cīnītos pret korupciju. Bet tagad es gribētu pateikt pāris vārdus par mūsu galvenajiem sasniegumiem. Mūsu ceļā ieviešot uh, bezvīzu režīma rīcības plānu. Un viens, uh, protams, bija biometrisko pasu ieviešana un kopš 2015. gada sākuma Ukraina uh, ir sākusi izdot ļoti drošus biometriskos ceļošanas dokumentus, un tagad ir 1,7 miljonu cilvēku, kas ir saņēmuši šādas pases. Patiesībā šis skaits atbilst arī Eiropas Savienības izdoto vīzu skaitam šajā periodā. Kas attiecas uz uh, viltojumiem, Ukrainas uh, pases nav atklātas kopš 2007. gada. Kopš tā laika Ukraina ir drastiski modernizējusi savu sistēmu un izveidojusi modernu migrācijas dienestu, izvēloties jaunas pieejas migrācijā, piemēram, arī IT sistēmu modernizāciju. Un tas viss ir novedis pie tā, ka diezgan efektīvi uh, tiek ieviests uh, eh, vienošanās, uh, un to arī referenti min savā ziņojumā. Robežpārējais punkti ir aprīkoti ar uh, biometrisko aprīkojumu un ir arī savienot ar Interpolu datu bāzi. Katru dienu mēs konstatējam centienus čērsot robežu, un ir cilvēki, kurus meklē Interpols, un viņi visi tiek aizturēti. Man ir konkrēti skaitļi, bet es negribu tērēt laiku. Uh, Robežu pārvaldība ir būtiski uzlabota, mēs uh, sniedzam ikgadēju analīzi attiecībā uz riskiem uz mūsu robežām un notiek arī uh, kopējā uh, robežu uzraudzība. Tiek sniegt arī palīdzība visiem cilvēkiem, kam tā ir nepieciešama, piemēram, tiem, kam ir vajadzīga internacionāla aizsardzība. Vienošanās ar uh, Eirojust par sadarbību tika parakstīta jūnijā šogad, un šogad agrāk mēs arī noslēdzam sarunas par vienošanos par strateģisko un eh, sadarbību ar Eiropolu. Un tagad mēs eh, gaidām Eiropas parlamenta piekrišanu un zaļo gaismu no padomas par šī nolīguma parakstīšanu. Nacionālā stratēģija cilvēktiesību jomā uh, To apstiprināja prezidents pagājušā gada augustā, un attiecīgais rīcības plāns jau bija, tika uzsākts 2015. gada novembrī. Abi šie dokumenti tika sagatavoti cieši sadarbojoties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un mēs katru dienu novērojam, kā tas viss tiek ieviests. Un ir arī vērts pieminēt grozījumus, kurus mēs veicām likumdošanā Tagad tiek aizliegta diskriminācija balstoties uz seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti. Līdztiesības gājieni notika 2015. un 16. Uh, gadā Tātad tur ir veikti pasākumi, kas uzlaboja situāciju, un mēs gribētu likt īpašu uzsvaru uz korupcijas apkarošanas reformu. Cieši sadarbojoties ar mūsu starptautiskajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību, mums ir izdevies pieņemt visstriktāko likumdošanas ietvaru, kurš ir vērsts uz plaši izplatītās korupcijas apkarošanu mūsu valstī. Uh, Atvērtas un caurskatāmas atlases procedūras nodrošina personāla atlases eh, uzlabošanu, un šī uzticība un atbalsts ir ļoti nepieciešams, eh, lai nodrošinātu eh, neatkarību šiem o, ierēģiem. Mums ir simtiem izmeklēšana pret augsta līmeņa o, ierēģiem, o, parlamenta deputātiem un arī tiesnešiem. O, un 2016. gada septembrī tika uzsākt attiecīgā sistēma. Šīs pirmās fāzes laikā, 60 dienu laikā, līdz pat 40 tūkstošiem ierēģņu un uh, uh, pašvaldību iestāžu darbinieku, uh, viņiem būs uh, jāsniedz ziņas par saviem uh, resursiem, un ja būs, uh, tātad, un tur ir paredzēta arī krimināla atbildība. Un, valstu un pašvaldību iestāžu darbinieki, tiesneši, prokurori, uh, viņiem ir jāsniedz šīs uh, ziņas un nav tik plaši uh, deklarācija precedenta visā pasaulē. Un liels paldies Marijā Gabrielē par mūsu ziņojumu pozitīvo novērtējumu, un es ceru, ka jūs pieņemsiet atbilstošu lēmumu un atbalstīsiet Ukrainu ceļā, veicot reformas, un vēlreiz pateicos par iespēju šodien šeit uzstāties. Paldies! Liels paldies, uh, un paldies, ka ieradāties pie mums, lai iesaistītos mūsu diskusijās. Vai Eiropas komisija grib kaut ko pateikt šobrīd? Nē? Labi. Slovākijas prezidentūra varbūt. Nē. Labi. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties šajās diskusijās? No. Nu. Okay, so I'm going back to... Labi. Ā, Bonīkungs, lūdzu. Liels paldies. Es arī gribētu pateikties Marijai Gabrielai par viņas ziņojumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mums ir visa nepieciešamā informācija un ka mēs zinām, ka visas prasības ir izpildītas. Tātad es domāju, ka mums ir pēc uh, kāda laika jāiesniedz sevi grozījumi un jāatbalsta uh, bezvīzu režīms Ukrainā, jo tas ir ļoti svarīgs punkts arī Ukrainas sabiedrībai, lai viņi saprastu, ka mēs sadarbojamies, Eiropas un Ukrainas puse sadarbojas. Uh, Un es domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgi, lai uh, veicinātu reformas, lai tās pātrinātu un veidotu uh, Eiropas Savienības un Ukrainas starpā uz uzticību balstītas attiecības. Gomešs kundz, lūdzu. Jā, es arī gribēju tikai pateikties mūsu referentēju Marijā Gabrielai par ļoti detalizēto ziņojumu. Uh, un gribēju pateikt, ka es lielā mērā atbalstu viņas secinājumus un to, ko viņa uzsver, ka mums ir svarīgi pildīt savu, savus solījumus mūsu partnerim, kas arī ir izpildījis savus solījumus. Un es domāju, ka politiski un strateģiski tas arī būs ļoti svarīgi, ka mēs pildīsim savus solījumus Ukrainai pēc vispaveiktā darba. Paldies, tagad uh, lūkšu Gabriels kundzi noslēgt diskusijas un komentēt uh, teikto. Lūdzu. No savas puses vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās diskusijās, tā skaitā arī viceministrei. Manuprāt, uh, šodien mēs nosūtām spēcīgu vēstījumu, uh, kas ir paredzēts uh, Ukrainas pilsoņiem, un šobrīd ir laiks uh, parādīt rezultātus. Um... Lielas paldies! Informēšu deputātus, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. septembris 12. Lielas paldies! Tagad uh, pārtraukšu sanāksmi uz dažām minūtēm, lai varam sagatavoties balsojumiem, kas no kas sāksies precīzi 5.30. Ladies and gentlemen, could you please... Dāmas un kungi, lūdzu pārbaudiet, vai esat paņēmuši līdz balsošanas kartītes, jo tūlīt ķersimies pie balsošanas. Right, ladies and gentlemen. Uh... Dāmas un kungi, tagad sāksim balsot. Pirmais balsojums ir likumdošanas priekšlikums grozot uh, regulu 593 uh, 2001, uh, iekļaujot Gruziju to valsts sarakstā, uz kurām ceļojot nav nepieciešama vīza. Gabriels Kunds, gribat kaut ko pateikt pirms balsošanas? Nē? Labi, tagad sāksim balsot. Kolēģi ir gatavi. Trešais grozījums. Ceturtais arī par abiem kopā. Sākam balsot elektroniski. Vote is open, yep. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ievilkumi un apsvērumi. Pirmais grozījums, 3a apsvērums jauns, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais grozījums, 3b ievilkums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais apsvērums, devītais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Viens liekas no SD grupas. Pārāk daudz sociālistu zālē. Briesmīgi, briesmīgi. Viens par daudz. Vai jūs varētu atturēties no kārdinājuma balsot? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsosim par sarunu uzsākšanu un sarunu vedēju komandu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, kolēģi! Now we move to... Tagad vēl viens balsojums mūs gaida. Holmējers kundz lūdzu kolēģi ETP grupas vārdā gribēju pateikt dažus vārdus par uh, sekojošo balsojumu. Mums ir ļoti žēl, ka nebija iespējams pagaidīt nedaudz ilgāk, lai Kosovo varētu izpildīt visus kritērijus, bet mēs uzskatām, eh, ka Kosovai ir jāizpilda kritērija tāpat kā visām citām valstīm, jo dubultu standartu mums nav paprātām. Tātad, eh, nu, balsošanai vajadzēja notikt tad, kad visi kritēriji ir izpildīti. Esmu patiešām pēdīga, eh, Kosovas gadījumā tā nav noticis, tādēļ ETP eh, gaidīs Uh, tik ilgi, kamēr visi kriteriji ir izpildīti. Līdz ar to mēs tagad nevaram balsot par vīzu liberalizāciju. Un uh, mums uh, šķita, ka būtu iespējams vienoties par kompromisu, balsot pēc nedēļas vai divām. Un, nu, ja mēs runājam piemēram par Turciju, tad arī ir jāpiemēro tie paši standarti. Nevar būt divējādi standarti. Vai nu kriteriji ir izpildīti, vai nu nē. Kosovas gadījumā tie nav izpildīti. Tieši tādēļ man ar nožēlu jāpaziņo, ka mēs nevaram balsot, eh, nu, ja līdz plenārsēdē kriteriji tiks izpildīti, tad mēs arī attiecīgi balsosim. Priekšsēdētājs pirms tagad iesaistīties debatēs. Es gribēju pateikt ka saskaņā ar, ar reglamentu, ko mums vajadzētu ievērot, ja ir kādas pretenzijas pret darba kārtību tās redakcijā, nu, tad par to ir jāziņo. Tad, kad darba kārtība tiek pieņemta, jūs, eh, nu, sēdes sākumā nekādas pretenzijas necēlāt, neko neteicāt arī par paredzēto balsojumu. Es atvainojos, bet Nu, ja nevienīgi visi citi neatbalstīs Holmēras kundzi, es uzskatu, ka mums ir jāturpina darbs saskaņā ar šo programmu. Holmēras kundze, tā kā jūs to pieminējāt, es gribēju uzklausīt kādu, kas varbūt pārstāv citu viedokli. Zipels kundze, varbūt jūs būtu tas cilvēks. Un tad skatīsimies, kas notiks tālāk. Paldies priekšsēdētāji pirmām kārtām. Eh, ļoti jauki priekšsēdētāji kungs, ka jūs šeit pieminējāt reglamentu, proti, ka grozījumu darba kārtībā ir jāiesaka tad, kad tas ir paredzēts. To varēja darīt jau pagājušajā nedēļā vai eh, šīs sēdes sākumā. Tas nenotika. Un es patiešām brīnos, kas tad notika. Um, kas tad notika, nu, tik pārsteidzoši vai nedēļas nogalē vai līdz eh, šīs dienas pulkstens trījiem, ka tagad ir kaut kas jāgrūz darba kārtībā. Un es gribēju pateikt, ka vīzu liberalizācija ar Kosovu nesāksies pirms netiks izpildīt visi kritēriji, un parlaments pats tā tad var balsot plenāru sēdē tikai tad, ja viss priekšnosacījumi ir izpildīti. Un jāsaka, ka pirms kritēriju pilnīgas īstenošanas mēs nebalsosim plenāru sēdē. Paldies! Thank you. Paldies! Holmērs kundze, es gribēju tikai kaut ko pateikt komitejas priekšsēdētājam. Komitejas priekšsēdētāju informēja pagājuši ceturtdien. Nu, nav tā, ka šoreiz, pirmo reizi es to pateicu. Jūs saprotat, kādas sarežģījums tas rada. Es strādāju saskaņā ar mūsu darba kārtību, Holmēras kundze. Uh, Un katrs, kas eh, nu, vēlas kaut ko bilst un grozīt, viņi var par to runāt. Tieši brīdī pirms darba kārtība ir stājusies spēkā, bet tad, kad darba kārtība ir pieņemta, nu tad ir par vēlu kaut ko mainīt. Es ļoti labi saprotu jūsu paustos argumentus, bet, nu, ja man tagad ir jāpieņem lēmums, es, nu jā, man ir ļoti grūti kaut ko pateikt, un būs grūti kaut ko mainīt pēc ilgāka laika. Es ļoti atvainojos. Uh, Uh, ja nevar darīt to, par ko esat vienojusies ar kādu citu kaut kur kolāros, es piedāvātu balsot, jo manā izpratnē tā ir pareiza reglamenta interpretācija. Un, jā, es pieņemšu šādu lēmumu un tādēļ tagad balsosim. A... Lūdzu, kolēģi, balsosim. Un tas ir pēdējais darba kārtības punkts - likumdošanas priekšlikums grozīt reg regulu 539-2001, iekļaut Kosovo bezvīzu valstu sarakstā. Fajons kundze ir referents, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Jā, paldies, gribēju teikt, ka šis ir ļoti svarīgs balsojums, tas ir ļoti tāds pamatīgs signāls Kosovai, ka mēs esam gatavi darīt uh, savu darbu, bet uh, nu, Kosovas iestādēm vajadzētu izpildīt visas pēdējos kritērijus, lai mēs varētu dot svētību šim lēmumam plenāru sēdē. Bet jāsaka, ka mēs šodien varam balsot un It īpaši svarīgi tas ir uh, jaunajai paaudzē. Lībe komiteja vienmēr ir atbalstījusi bezvīzu ceļošanu. Lūdzu, kolēģi, tagad ķersimies pie balsošanas. Paldies! Labi, tad balsojam. Pirmais un otrais grozījums identiski balsojam par abiem kopā. Sākam balsot. sociālisti, jūs atkal to esat izdarījuši. Jūsu rindās ir par daudz cilvēku. Nu, lūdzu. Mm. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grūzījumi noraidīti. Tagad panti. Pirmais pants, pirmais punkts, ievad daļa, desmitais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ne? Noraidīts, saka priekšsēdētājs. Es atvainojos. Pirmais punkts, pirmais pāns, 11. grozījums, sākam balsot. beidzam. Noraidīts. 2A ievilkums jauns, trešais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2B ievilkums jauns, 4. grūzījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4. ievilkums, 5. grūzījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums, otrais ievilkums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais ievilkums, septītais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums, ceturtais ievilkums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par visu grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Un tagad uh, balsosim par interinstitucionālo sarunu uzsākšanu un komandas izveidi. Sākam balsot. Beidzam. Uh, that is reject. Noraidīts. Okay. We cannot enter. We needed an absolute majority in a way for that. Yeah, we needed an absolute majority, didn't we? Okay, thank you. Mums vajadzēja absolūti vairākumu. Paldies, dāmas un kungi. Esam beiguši darbu, beiguši balsošanu, uzredzēšanos. Just before you leave, uh, any... Pirms uh, dosieties ārā no zāles, uh, tā, tad uh, citu uh, jautājumu nav. Nākamā sēde būs 8. septembrī, 3. Briselē un 12. Bris, uh, 12. septembrī no 7. vakarā līdz 10. vakarā Strasbūrā. Paldies! Esam beiguši darbu.